Der Präsident! Priekšstādātājs. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Atkal atsākam sēdi. Vakardienas sēdes protokoli un pieņemtie teksti ir pieejami. Vai kāds iebilst? Nē, tas tā nav. Līdz ar to protokols ir pieņemts. No padomas esmu saņēmis eh, pirmā lasījumā pieņemt dokumentu un arī komisijas mm, dokumentu. Nosaukums būs atrodams šī protokola sēdē. Trīs mēnešu uh, termiņš, kas ir parlamenta rīcībā, sāksies no rītdienas 18. janvāra 2013. gadā. Tagad debats par cilvēktiesībām, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem. Un mēs sāksim ar tēmu vardarbība pret sievietēm Indijā. Sākumā došu vārdu rezolūcijas sastādītājiem. Kolēģei Delī vārds. Monsieur le Président. Priekšstādātāja kungs, dargie kolēģi. Esmu ļoti iepriecināta, ka diskutējam par Indiju jau otro reizi pēdējo mēnešu laikā. Tā ir pasaulē lielākā demokrātija, un sieviešu situācija ir katastrofāla. Noziegumi pret uh, sievietēm netiek izskatīti pietiekami.